iepriekšējiem uh, līgumiem un darbošanos, bet šeit ir runa par līdz, vērtīgu līdzsvarotu pieeju. Jā, paldies. Uh, debats par šo jautājumu ir pabeigtas. Balsojums būs rīt 12. Tālāk darba kārtībā ir uh, mutisks jautājums komisijai par Eiropas Savienības iekšējo drošību. Tas ir pilsoņu brīvība tieslietu nekšļietu komiteja. Tagad komisāru maiņa. Komisāru solā. Sveicu jauno komisāru. Mūsu kolēģi Lopes saka, jā, saņēmis uh, runu, uh, runas laiku. Jā, paldies, mēs šeit runājam par uh, iekšējās drošības stratēģiju, kas pirmajā pusgadā uh, tika pieņemts Spānijas prezidentūras laikā. Šeit runa par kāniem izaicinājumiem saistībā ar uh, drošības izaicinājumiem Eiropā. Tā ir būtiska daļa no Stokholmas programmas. Šeit runa ir par uh, Eiropas telpu drošībai, tiesībām, iekšlietām, un uh, šeit runa ir par uh, apdraudēju mūsu drošībai Eiropas Savienībā, kur Eiropas Savienība pret to ir jāvēršas un jārada pievienotā vērtība sadarbojoties. Apdraudējums ir jānovērš, jālikvidē, terorista tīkli ir jāatklāj un jānovērš, arī ir jābūt apbruņotiem, lai cīnītos pret dabas katastrofu izraisītēm sakām. Pasaulē tiešām ir ļoti mainījusies, radušies jauni apdraudējumi politiski uz to ir eh, jārēģē, lai precīzi zinātu, ko Eiropols eh, dara un eh, kā sadarboties. Mēs bieži vien mūsu komitejā debatēm par šiem jautājumiem, par terorismu apkarošanu. Un eh, arī ar kolēģiem tieši no Eiropola mēs diskutējam, ir arī ziņojums par eh, smagiem noziegumiem. Tas ir vērtējuma ziņojums. Un padomi jūnijā lēma, ka Eiropas Savienība nākamajos četros gados aktīvi vērsīsies pret apdraudējumu. Uh, ir arī jauni temati, ir jābūt arī konkrētiem ieteikumiem attiecībā uz prioritātēm. Saturs ir cīņa pret ieroču tirniecību, pret naudas atmazgāšanu. Tas ir strateģiskās prioritātes Eiropas Savienībā. Ar Kirkofa kungu mums ir arī pretterorisma koordinators un esam runājuši arī par šo terorismu novēršanas ziņojumu. par eh, šiem arī savrupajiem teroristiem un arī par teroristu tīkliem. Esam sagatavojuši arī grozījumu un uh, rezolūcijas projektu, un uh, nākamajos mēnešos mēs strādāsim kopā arī ar uh, Krim komiteju, kas nav pastāvīga komiteja, tur būs runa par organizēto noziedzību, par naudas atmazgāšanu. Komisija regulāri novērtē stratēģiju, bet Eiropas parlaments bieži vien ir uh, ieņem kritisku nostāju. Uh, attiecībā uz šo vērtējumu procesu vēlas eh, ievies šeit savas politiskās prioritātes. Eh, Vasarino kundze, mana kolēģe, arī ir sagatavojusi ziņojumu. Tas ir otrais īstenošanas ziņojums. Runa ir arī par cilvēku tirzniecību, par bīstamo ekstrēmismu, par organizēto noziedzību, jo tas ar, vēl ar vienu eh, izraisa iekšējo apdraudējumu ne tikai eh, drošībai, bet arī ekonomikas eh, panākumiem Eiropas Savienībā. Tīpaši tagad krīzes apstākļos mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Ceturtā naudas atmazgāšanas direktīva un PIF direktīva par finanšu interesēm Eiropas Savienībā ir būtiski dokumenti. Es arī piedarījos eh, tās izstrādē kā referents, un arī citi dokumenti ir būtiski. Liba komiteja vēlas, lai Eiropas Savienības komisija rīkotos proaktīvi cīnoties pret noziedzību arī vidas jomā, kontrabandā. ārējās robežas ir eh, labāk jāsagāja tīpaši būtiskās ārējās robežas. Uh, Tātad juridiskā dimensija ir svarīga. Tiesiskās formas un procesa tiesības ir svarīgas, bet Lisabonas līgums ir eh, vairākus punktus mainījis un vairāk nekā jebkāda parlaments un Lības komiteja tiek iesaistīti šīs politikas veidošanā. Un ir arī svarīgi, kā politiski un juridiski tas var tikt ietekmēts. Lības komiteja pastāvīgi darbojas šajā jomā. Komisija izstrādājot jauno stratēģiju, tā ir cieši jāsarbojas ar mūsu parlamentu komiteju, ir jāveido dialogs, lai varētu veidot eh, Eiropas Savienības iekšējo stratēģiju. Tas ļoti ietekmē arī dalībvalstu kompetences un eh, mēs katru sešus mēnešus tiekamies starp konferenču līmenī, lai runātu arī par gada ziņojumu par Eiropas Savienības iekšējo stratēģiju. Lies paldies! Priekšsēdē kungs, jā, paldies. Eh, tagad komisāram vārds eh, komisāram Andoru kungam. Viņš atbildēs uz parlamenta jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti! Iekšējās drošības stratēģija ir daļa no Stokholmas programmas, proti iedzīvotāju aizsardzības jomā. Ir svarīgi uzsvērt, ka pēc Stokholmas protokola periodā mums eh, ir jāsaprot jaunais institūcijas sadarbības ietvars un eh, īpaši jāuzsver Eiropas parlamenta lielāka iesaistīšanās gan likumdošanas pieņemšanā, gan arī starptautiskās sarunās. Pēc Stokholmas ērā komisija ir nākus klajā ar vairākiem komunikē, un tajā starpā arī nākamajā gadā tā gatavojas sagatavot Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Tajā eh, parādīsies arī nākotnes eh, prioritātes tiesību jomā. Komisija ir izstrādājusi ies, ieteikumus, kurus 2012. gadā sagatavoja parlaments par Eiropas Savienības iekšējo stratēģiju. Un e, tas e, ietekmēs arī trešo e, iekšējās drošības stratēģijas īstenošanas dokumentu. Mēs esam sagatavojuši šās īstenošanas eh, progresa ziņojumu. Ir ņemt vērā arī atsevišķi punkti šās rezolūcijas īstenošanā, un eh, mēs esam raudzējušies arī uz komisijas attiecīgo dienestu panākto. Jā, paldies, komisāra kungs. Tagad būs eh, kolēģi no politiskajām grupām. Pirmais runātājs. Skuries kungs no Tautas partijas lūdzu uz divām minūtēm. Paldies priekšēdētāji. Es vēlos uh, pateikties komisāram un arī mūsu referentam un uh, Lībijas komitejas vadītājam Lopesam Akajāru kungam. Mēs esam mēģinājuši uzlabot to, kas kā dokuments, par ko tiks parlamentā balsots, tīpaši par dažiem aspektiem, kurus mēs uzskatām par būtiskiem. Ir runa par analīzes spēju uzlabošanu dabas katastrofu gadījumos, piemēram, zemestrīču, plūdu gadījumos. Pilsoņiem ir vajadzīga tāda Eiropa, kas varētu reaģēt ātri un bez liekas birokrātijas palīdzēt cilvēkiem šādos gadījumos. Mūsu atbilde ir vēl nav gluži gatava, un uh, solidaritāte ir būtiska mūsu Eiropas Savienības daļa. Otrais punkts - runa ir par ārējo robežu lomu un vienlaikus priekšējo drošību, par pārbaudi, par uh, migrācijas plūsmu kontroli. Tas nedrīkst negatīvi ietekmēt sabiedrību. Ja cilvēki, kas ieceļo, netiek uh, uzņemti tā, ka viņi var dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos, tad rodas problemātiska situācija. Un tas nedrīkst atstāt negatīvu ietekmi uz uh, pārējo pilsoņu dzīvi. Trešais punkts. Īpaši centieni darbs, lai cienītos pret eh, vardarbību pret sievietēm un bērniem, mums ir īpaši interesi nodrošināt iekšējo drošību, ir ļoti aktīvi jācīnās pret pedofīliju. Mēs vēlamies konstatēt, ka tas viss nav vēl gluži apmierinoši, bet Eiropas Savienība ir vajadzīgi pasākumi, kas garantētu pilsoņu drošību. Tagad no sociālas un demokrātu vārdā Vaidenholzer kungs divas minūtes. Eiropā vairākumam pilsoņu ir nevis ekonomisks projekts ar kopēju iekšējo tirgu, cilvēks sagad arī sociālo kohēziju un arī brīvības un drošības nodrošināšanu. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas līmenī tiktu veikti konkrēti pasākumi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas virzienā. Tikpat svarīga ir uh, kopienas dimensija šajā pasākumā un komisijas padomas un Eiropas parlamenta līdzvērtīga piedalīšanās. Man bieži vien pietrūkst uh, grības uh, no citām pusēm uh, parlamentu ņemt vērā. Un uh, iekšējā drošības stratēģija noteikti būtu bijusi labāk, ja tas tiktu darīts, jo tā būtu tuvāk pilsoņu gaidām un cerībām. Uh, cilvēki lielā mērā ir ieinteresēti, protams, drošībā, tas ir dabīgi, bet viņi negrib zaudēt savu brīvību. Pamatiesību ievērošana uh, uh, ir parlamenta viena no svarīgākajām kompetencēm. Mūsu kritika līdz ar to ir kaut kas konstruktīvs, tā ir konstruktīva kritika. Īpaši svarīga ir arī Eiropas aģentūru uh, demokrātiskā kontrola, kas darbojas šajā jomā. Daudz pasākumi uh, notiek pārāk lēni. Un cerēsim, ka likumdošanas akts par Eiropolu tiks noslēgts vēl šī sasākuma laikā. Arī dalībvalstu parlamentu iesaistīšanu varētu īstenot aktīvāk, jo īpaši tas attiecas uz uh, datu apstrādes uh, direktīvu policijā un tiesu sistēmā. Tas būtu skaidrs signāls, ka uh, modernā veidā tiek īstenots tiesības, ievērojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpas noteikumus. Paldies! Tagad vārds. Jā, bet es redzu, ka Tātad Albrecht kungs būtu nākamais, bet es viņu neredzu zālē. Hmm. Viņam bija jāpārstāv zaļo grupa. Tad eh, dosim vārdu Kirkopa kungam konservatīvo vārdā. Viņam viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, es pilnībā atbalstu uh, izvērtēt uh, stratēģiju uh, kas ir saistīta ar drošību un robežu drošību. Un mm, jāievieš, protams, ir visas normas. Es atbalstu daudz ko šajā rezolūcijā. Es uh, vienmēr esmu atbalstījis Eiropola uh, darbību, un es uzskatu, ka ir jāsadarbojas, jāapmainās ar informāciju par pārobežu noziedzību un terorismu, bet bieži vien šajā jomā mūsu idejas ir tādas sadrumstalotas, nav tādu skaidru formulējumu, kā nodrošināt drošību un kā ievērot cilvēku pamatiesības. Es ceru, ka mēs konstruktīvākā veidā strādāsim, un uh, es uh, atzinīgi vērtēju Lobes Agilāra uh, referenta darbu, bet uh, šajā rezolūcijā, diemžēl, nav tādas tiešām koherentas, precīzas stratēģijas, jo te ir tāds neskaidrs signāls par to, kādas tad ir parlamenta prioritātes. Paldies, Kirkap kungs. Noslēgumā. Um, Ernstas kundze arī uzstāsies uh, politiskās grupas vārdā, goja grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji. Mēs arī vēlamies, lai Eiropas Savienībai būtu iekšējās drošības stratēģija, un tāpēc mēs atbalstām referentu. Tas ir skaidrs. Mums izšķirošais jautājums ir, cik lielā mērā drošības un brīvības uh, līdzsvars ir nodrošināts. Un, uh, Par šo jautājumu no komisijas dzirdu tikai tukšus vārdus. Pilsoņi nedrīkst tikt uh, iegrožot ar uh, šādām drošības stratēģijām. Proti šis princips, ka valsts strādā pilsoņu labā, ir jāievēro un nevis otrādi. Tai ir jābūt vadlīnijai un šīs stratēģijas mērķim. Es, godīgi sakot, esmu diezgan skeptiski noskaņota par to, vai ar līdzinējām stratēģijām kaut ko varēsim sasniegt. Uh, ņemot vērā faktus par NSA skandālu, es tad uzdodu jautājumu, ko tad komisija dara, lai um, novērstu to, ka miljoniem Eiropas pilsoņu tiek izspiegoti no Amerikas uh, institūcija puses. Ko jūs darāt, lai privātuma tiesības un uh, pilsoņu drošību tiešām arī nodrošinātu? Jūs taču neko e, nedarījāt pret šo spiegošanas skandālu. Tādējādi jūs e, pazemināt aizdomas lieksni, un tas tikai veicina organizēto noziedzību. Masveida izspiegošana neko nedod, tā ir drošības problēma pats par sevi, un tāpēc jāapkaro. Paldies, Ernsts Kundze. Tagad vēl eh, daži runātāji, kas runā savā vārdā. Vispirms, Dievs Demeras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis uh, Lopes Agrilieras kunga jautājums ir ļoti aktuāls. Šeit runa ir par dažām būtiskām prioritātēm, kas komisijai jāņem vērā, lai nākotnē īstenotu iekšējo drošības stratēģiju. It īpaši runa ir par Eiropas aģentūru būtisko lomu un, par, lai sasniegtu mūsu būtiskos mērķus, ārkārtīgi svarīgs ir Eiropols. Martā komisija izplatīja savu rezolūcijas priekšlikumu, un es sastādīju par to ziņojumu, un uh, parlaments Tāpatiskās grupas prasa, lai darbs virzītos uz priekšu, un 7. jūnijā lielākā daļa no dalību valstīm padomē teica, ka Eiropols un Isopols nedrīkst, ka tos nedrīkst saplūtināt, jo viņiem vajadzētu strādāt eh, atsevišķi, bet neatkarīgi vienam no otra. Tādēļ ir komisija aicina šo regulas priekšlikumu ātri izstrādāt par Eiropas policijas skolu. Komisija tiek aicināta uzņemties tās prioritātes, ko padome Eiropadam 7. jūnijā izvirzīja. Arī Spānijai šeit ir būtiskas aktivitātes. Spānija uzņemas arī šeit cīņu pret heroīnu, kokainu un ierošu tirzniecību. Uh, Mums īpaša vērība ir jāpiešķir radikalizācijai, ko izrāda šie cīnītāji un savrupie teroristi. Priekšsēdētāja kungs, kibernoziedzība arī ir ļoti būtisks jautājums. Ir vajadzīgi budžeta līdzekļi, jo Eiropā citādi nevar uh, veiksmīgi strādāt, un uh, komisija ir jāapzinās šī debaša nozīmē. Paldies! Un tagad sekos uh, Papa Nikolau kungs uz divām minūtēm. Aizsakie, prēdri! Paldies, prieksēdētāji kungs! Arī es uh, vēlētos no sirds pateikties Agilāra kungam par ļoti aktuālo jautājumu. Par to, ka mums ir iespēja šodien runāt par to, kas Eiropai būtu jādara. Mēs e, jau pēdējos laikos esam veiksmīgi izmantojuši dažādas iekšējās drošības stratēģijas aspektus un uzskatu, ka mēs esam panākuši daudz, bet e, ja kāds mums uzdot jautājumu par to, vai mēs esam izpildījuši Stokholmas programmā ierakstītos mērķus, tad, manuprāt, atbildē būtu jābūt nē. Komisārs jau pieminēja Stokholmas programmā ierakstīto, bet mēs neesam spējīgi, bijuši spējīgi izpildīt tos solidaritātes mērķus, kas ir ierakstīts Stokholmas programmā. Īpaši tas attiecās uz iekšējās drošības pilāru. Pirms mēs uzsākām šīs diskusijas, mēs runājām par situāciju Sīrijā un Eģiptē, un viens no diskusijā izskanējušajiem momentiem bija tas, kā mēs Eiropas Savienībā uzņemsim milzīgo bēgļu un migrantu plūsmu, kas ieradīsies no šiem reģioniem. Ko mēs Eiropā darīsim, ja mums nav adekvāta robeža aizsardzība? Ko mēs darīsim, ja mums nav iekšējās drošības stratēģija visai savienībai? Vai mēs tiešām šodien vēl spējam ticēt, ka visas dalību valstis izrāda solidaritāti un vienādi uzņem bēgļu plūsmas? Uh, cilvēkus? Diemžēl atbildi ir nē. Diemžēl ir tādas dalība valstis, kuras, ja tā varētu teikt, dzīvos citu rēķina. Ir dalība valsts, kurās dzeļuma plaus ksenofobija un res rasisms, kurā uzbrukuma ārzemniekiem un migrantiem notiek ikdienas. Ekstrēmisms Eiropā pieaug, un eh, gala beigās tas viss reducējās uz to, ka iekšējās drošības stratēģija daudz ko varētu sakārtot, bet mums tādas nav. Jā, mēs esam sasnieguši daudz, un tomēr nākotnē mums ir liela izaicinājuma, un komisijas priekšlikumā es vēlētos redzēt konkrētus priekšnikumus, ko darīt. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu Jakolīnī kundzei, kungam. Paldies, prieksēdētāji kungs! Komisārkungs, Lisabonas līgums ir sniedz Eiropas parlamentam lielākas pilnvaras un arī lielākas pilnvaras eh, iesaistīties iekšējās drošības stratēģijas sagatavošanas darbā. Tāpēc eh, mēs atbalstam dažādas prioritātes, eh, kas varētu rasties Eiropas Savienībā iesaistoties dažādās startautiskās aktivitātēs, bet tam ir jānotiek pilnībā balstoties uz dalību valstu eh, atbalstu, dalību valstu vienošanos. Mums noteikti ir jāatbalsta gan Eiropola, gan arī citas aģentūras, kuras strādā iekšējās drošības jomā. Ir jāaizsargā gan privāta persona, gan arī organizācija integritāte. Mums ir daudz efektīvāk jādarbojas, lai apkarotu mafijas un organizētās noziedzības darbību, un ir nepieciešama gan policijas, gan arī dažādu tiesību sargājošo orgānu darbība vajadzētu darbību pastiprināt arī ar trešajām valstīm, lai mēs varētu aizsargāt Eiropas iedzīvotāju un arī trešo valstu iedzīvotāju pamattiesības. Tas noteikti nākt par labu arī terorismu apkarošanā un organizētās noziedzības apkarošanā. Un visbeidzot, jautājums par migrāciju un mobilitāti. Mums vajadzētu stiprināt eh, sadarbību ar valstīm, kur atrodas Eiropas Savienības dienas, dienvidos, jo ļoti daudz Eiropas Savienībā ierodas no vidusjūras dienvidu valstīm. Mums uh, ir jārada jaunas darba vietas īpaši jauniem cilvēkiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi terorismu apkarošanā. Un eh, šo uzdevumu nevar likt tikai un vienīgi uz dalību valstu pleciem. Mums ir jārīkojas solidāri. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mums ir nepieciešama sadarbība, lai mēs varētu palīdzēt vidusjūras reģionu valstīm. To Eiropas iedzīvotāji ir pelnījuši. Prieksēdētājs, paldies! Jekolīno kungs un pēdējais runātājs ir. Hemenes Beheril kundze divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāji! Tieši šodien pirms 12 gadiem mūs eh, visus šokēja lielākais terorisma akts cilvēces vēsturē, kurā bojā gāja 3000 cilvēku un traumas guva vēl 6000. Tas ietekmē gan mūsu Eiropā, tas ietekmē visu pasauli. Mums ir jāciena bojā gājušie, jo viņi cīnījās arī par tām vērtībām, par kurām iestājāmies mēs šajā parlamentā. Šodien mēs diskutējam par Eiropas iekšējās drošības stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir aizsargāt mūsu iedzīvotāju dzīvību. Esmu priecīga, ka eh, komisijas komunikē šajā jautājumā cīņa pret terorismu tiek uzskatīta par galveno prioritāti. Mums ir jāizvairās no radikalizācijas dažādos eh, ekstrēmos politiskajos spēkos Eiropā. Šobrīd eh, par teroristiem tiek uzskatīti gan Al-Qaida kustības piekritēji, gan arī citi, bet um, ko mēs darīsim ar eh, vardarbīgām, labē, vardarbīgiem labējo spēkiem, vai tad labējās kreiso spēku kopienas netiks uzskatīts par bīstamām. Vēlētos eh, jums atgādināt, ka terorismam ir tikai viena ideoloģija, tas ir sēt teroru iedzīvotāju vidūs, vidū. Ja mēs strādāsim vienoti, tad mēs daudz panāksim. Mums ir jāveicina gan iedzīvotāju aizsardzību, gan arī to, kur strādā terorismu apkarošanā izglītošana. Un mums ir jāpalīdz arī terorismu aktos cietušajiem. 2015. un 19. gada iekšējās drošības stratēģijā komisijai būtu jāatbild uz iedzīvotāju cerībām, uz lielāku drošību un uz lielāku brīvību. Esmu pārliecināta, ka jums tas izdevies. Paldies! Kolega, el... Paldies! Viena kolēģe ir pieteikusies brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Roitovs kundze, lūdzu, jums viena minūte. Lūdzu. Eh, dovolte mi říct že společné posílení vnitřního Paldies. Iekšējās drošības uzlabošana Eiropas Savienībā un cīņa pret organizēto noziedzību, manuprāt, ir eh, būtiski izaicinājumi, ar kuriem saskars šobrīd Eiropas institūcijas. Es atbalstu jaunu likumdošanu par uh, noziedzīgi iegūtu priekšmetu efektīvāku konfiskāciju un arī uh, noteikums attiecībā pret uh, sprākstvielu um, marķēšanu. Un ļoti svarīgi ir atlas programma, kas uh, nodrošina finansējumu uh, Uh, apmācībai cīņai ar terorismu darbiniekiem. Es domāju, ka mums būtu jāturpina atbalstīt sadarbību starp, uh, arī starp nacionālajiem kibernoziedzības apkarošanas centriem, un es uh, domāju, ka jaunais Eiropas kibernozieguma apkarošanas centrs būs laba vieta, kur apmainīties ar labāko praksi kiberdrošības jautājumos. Paldies, kolēģi! Un uh, debašu noslēgumā vārds komisāram, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem un komentāriem, kurus izteica iepriekšējie runātāji. Would... Priekšsēdētāji, gribētu pateikties godātajiem deputātiem, jo īpaši Lopes Agilāru kungam par to, ka viņš ierosināja šo ļoti būtisko diskusiju par iekšējās drošības stratēģiju. Un paldies arī par konkrētiem ieteikumiem. Uh, Var tikai piekrist papalniku laukungam, proti, ka iekšējā drošība prasa arī sadarbību un plašāku solidaritāti Eiropā. Daži no jautājumiem, kas tika uzsvērti diskusijās, noteikti prasītu tādu dziļāku līdzinējo prakšu izvērtēšanu un incidentu izvērtēšanu, un tomēr es domāju, šīs debatas bija būtiska daļa mūsu darbā, veidojot Stokholmas programmu par uh, atvērtu un drošu Eiropu un pilsoņu aizsardzību. Paldies! Gracias, eh, Paldies! Paldies komisāram! Paldies par atbildēm! Mēs uh, esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu un tagad beidzam debats par šo jautājumu. Vēlētos jums atgādināt, ka balsojums notiks rīt pulkstens 12. Un e, tagad man ir jāpaziņo, ka pēdējais šās ļoti garās plenārsēdes dienas jautājums